par uh, masu slepkavībām Kongo austrumu daļā. Komisārio Tibor Navraksis. Komisār... Komisiju pārstāv arī Tibors Navrašičs. Lūdzu. Thank you, President. Honorable members. Cienījami priekšsādātāji, godātie deputāti, šis parlaments ir pieņēmis vairākas rezolūcijas par situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā un uh, par uh, šo īpašo situāciju Kongo austrumdaļā, tā skaitā Kivu reģionā. Mēs visi apzināmies, cik šokējoši notikumi ir notikuši to kopš pagājušā rudens, ir īpaši Ziemeļkivu. Dažos, dažos apvidos bija īpaši vardarbīgas darbības. Tiek lēsts, ka vairāk nekā 550 cilvēku ir nogalināti kopš 2015. gada septembra. Turklāt desmitiem tūkstošu ģimeņu piespiedu kārtā pārvietotas. Līdz ar to Eiropas Savienībai ir tūlīt pat jāsniedz eh, humanitārā palīdzība un ir eh, jā, jāpārtrauc eh, humanitāro darbinieku nolaupīšana. Vardarbības kārtās uh, iedzīvotāju tiesības ir jāņem vērā saskaņā 2057. šķērslīt 69. 69. dokumentu par nediskrimināciju. Šī vardarbība ir bijusi iespējama tādēļ, ka valsts nekontrolē situāciju. Iestādes un dienestiem ir eh, jānovērš eh, vardarbība un cilvēktiesība pārkāpumi. Valsts veidošanas pasākumu Kongo uh, Demokrātiskajā republikā ir jāņem vērā to, ka ir jānodrošina vēlēšanu process, kas ir plānotas uh, šajā gadā saskaņā konstitūcija. Vēl viens aspekts, kas ir uh, būtisks, ir um, ir jāņem vērā izēvielu situācija ar izēvielu tirzniecību. Ekspertu grupa, kas strādā pie kādēļ jautājumiem ņem vērā arī šeit eh, militāro grupējumu, militāro spēku iesaistīšanu un eh, arī ņem vērā arī par eh, zelta un citu vērtīgu izēvielu piegādes ķēdes starptautiskajiem tirgiem. Bruņoties spēki tām nav bijušas uh, pietiekami daudz iespējas iesaistīties demokrātiskajā um, procesā, ir eh, šeit jānodrošina pienācīgi nosacījumi un izsakojamības principi. Dabisko resursu izmantošana būtu ļoti liels eh, stabilitātes faktors. Priekšsēdē kungs, lai saprastu, kādi ir iemesli vardarbībai tas neataisno to darbību, kas pārkāp notiekumus. Šeit ir eh, jāizliedz vardarbība un naida kurināšana. Šeit runa ir par individuālu rīcību, ne par tautu grupām, kurām ir jābūt atbildīgām par to, kas ir noticis. Kā jau esmu teicis vairāk kārt šeit parlamentā, bruņoto grupu aktivitātes eh, Kongo austrumu daļā vēršas eh, pret tiesiskumu, pret mieru un eh, padara sarežģītu rīcību, kas nodrošinātu mierīgu nākotni. Efektīva sadarbība starp eh, Kongo varas iestādēm un ANO stabilizācijas misiju Kongo Demokrātiskā republikā Monusku ir noteikti nepieciešamība, un tas viss ir jāizteno arī praksēm. Nodrošināt tiesiskumu arī ir svarīgi. Pilsoniskās un uh, militārās uh, tiesiskuma nodrošināšana ir jānodrošina, un tie, kas to pārkāp, ir uh, jāsoda. Kongo austrum daļā mēs vēlamies, lai būtu uh, izmeklēšana visu vardarbīgo, visiem vardarbīgiem noziegumiem. Pirmā atbildība, pirma, prioritāra atbildība par to, kas notiek, ir, kuri notikušie noziedzīgie nodarījumi. Eiropas Savienība turpinās sniegt palīdzību Kongo Demokrātiskā republikā, lai nodrošinātu, ka struktūras, kas ir uzbūvētas, lai nodrošinātu tādu spēcīgu tiesisko ietvaru Priekšētātē, kungs, es vēlētos pieskārties arī valdības šādam plašākam jautājumu pārvaldības jautājumam. Dažus mēnešus eh, Kongo Demokrātiskā republikā šeit eh, tas ir būtisks jautājums. ANO stabilizācijas misija uh, kas uzsāks savu darbē 2007. gadā, ir kā tāds izēpunkts mums. Šī rezolūcija, ANO rezolūcija, tika pieņemta martā. Tā uzsver eh, primāro atbildību Kongo Demokrātas Republikas varas iestādēm, lai sagatavotu demokrātiskas vēlēšanas eh, un lai izpildītu konstitūcijā paredzētos noteikumus. Eiropas Savienība norāda, ka konstitucionālās tiesas nolēmums Kongo republikā šajā mājā ir uh, juridiski spēkā. Eiropas Savienība pilnībā respektē Kongo Demokrātiskās republikas suverenitāti. Tā pašā laikā un šajā ietver, ietver ne tikai Kotono nolīkuma ietveros, bet arī Āfrikas Savienības uh, ietvarā ir jānodrošina demokrātiskas vēlēšanas, un mēs vēlamies uzsvērt, ka demokrātiskā valdība veido tās pamatu, un jābūt ir uh, likumā paredzētajām vēlēšanām, kas ir noteikts konstitūcijā. Lai sasniegtu vienošanos, kas padarītu iespējams demokrātiskas vēlēšanas, ir noteikti nepieciešams nodrošināt politisko dialogu, bet laiks trūkst un dialogam vajadzētu pievērst uzmanību un iesaistīt visas uh, būtiskās uh, politiskās puses. Šāds dialogs uh, ir sasniedzams, bet tam ir vajadzīga skaidra ceļakārte, kas balstītos uz finansējumu plānu, uz laika grafiku, kas būtu jādara, lai nodrošinātu tādas eh, vēlēšanas, kas atbilst konstitūcijai. Šajā kontekstā gribētu teikt, ka Eiropas Savienība kopā ar ANO un ar Āfrikas Savienību atkārto, ka ir eh, jānodrošina 22. jūnija paziņojuma mērķi to atbalsta arī ANO, lai ieviestu efektīvu dialogu. Priekšētājā kungs, noslēgumā es gribētu teikt, ka veiksmīgas vēlēšanas eh, ne, nav atkarīgas tikai no tehniskiem jautājumiem, bet arī ir jānodrošina tiesiskums un brīvības, eh, vārda izteiksmes brīvība un eh, mierīga demokrātija kā pamats sabiedrībai aizsargāt šādu atvērtu politisku telpu, tas ir būtiski politiskam dialogam, ko pieminēju jau iepriekš. Liels paldies par uzmanību. Paldies komisāram. Tagad uh, dosim vārdu politiskajām grupām. Vispirms Gabriels kundze no Tautas partijas. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāram. Es eh, veltīgi sākšu ar demokrātiju un demokratizācijas procesu runājot par Kongo Demokrātisko republiku. Vienīgie vārdi, kas man nāk prātā, ir trauslums, nestabilitāte, tam seko uh, piesardzība un atbildība. Pirmkārt, mums ir jānosoda slaktiņi uh, Eh, KRD austrumos, un tālāk runāšu par vispārīgiem aspektiem, konkrēti par trim elementiem. No tiem pirmkārt ir pilnīgi jāizgaismo slaktiņa eh, notikumi, kas eh, risinājās KRD austrumos, ir jāatjauno sadarbība starp eh, Kongo bruņotajiem spēkiem un Monusko, kuram ir jādod iespēja īstenot mandātu. Tāpat mēs nedrīkstām izlaist no redzesloka cīņu pret nesodāmību un lai drošības eh, nozars, eh, drošības sektora reforma visbeidzot dotu rezultātus. Otrkārt, par vēlēšanu procesu runājot, būsim vērīgi, lai drošības konteksta pasliktināšanās vēl vairāk neapgrūtinātu vēlēšanu procesu. Un otrādi varas leģitimitātes krīzē pēc 11. gada. Visi šie notikumi ir būtiski. Un šajā sakarā patiesa dialogs starp valdību un opozīciju eh, nedrīkst um, neņemt vērā pilsonisko sabiedrību, jo tas var ietekmēt tiešā veidā pilsoņus. Mēs sagaidām skaidru paziņojumu no senī par vēlēšanu termiņiem. Un visbeidzot, treškārtā, uh, Eh, Āfrikas Savienībai ir nozīmīga loma, un es šeit atsaucos uz Kočo kunga mediatoru lomu. Af Startautiskā sabiedrība ir paudusi savu atbalstu eh, šādam eh, starpnieka uzdevumam, un arī mums ir Pirmkārt, jānosūta skaidra svēstījums par koordināciju un to, ka nedrīkst pieļaut e, jaunu humānu un drošības krīzi lielajā Kongo valstī. Paldies! Sociāls un demokrāta vārdā vārds e, ir priekšsēdētājiem pie Tēlas kungam. Priekšsēdētāja komisāra kungs, cienījamie kolēģi, man jāatzīst, ka daudz eksperti, arī militāri eksperti, ir teikuši, ka šeit, eh, ja būtu tāda definīcija, tad eh, droši var teikt, ka Ziemeļkibū tiešām ir konflikts, bet tas ir tāds ne ļoti saspringts, bet eh, šis konflikts tomēr pagājušo gadu ir izraisījis vairāk nekā 6000 cilvēku dzīvību. Miljons uh, bēgļu, un ja to visu sarēķina, tad ir vairāk tūkstoši bojagājuši gadā. 800 dienā šeit eksperti saka, ka ir runa par uh, konfliktu, kurā esot zema spriedze. Gribētu teikt, ka pietiek ar šādiem apgalvojumiem. Gribu teikt, ka tomēr ļoti maz uzmanības pievērsts no starptautiskās sabiedrības puses uz patiesu drāmu, kam ir milzīgi apmēri. Tādēļ vēlāmies eh, augstajā pārstāvē Frederikai Mokarīnī kundzē teikt, eh, mēs zinām, ka šis temats ir būtisks, mēs vēlamies, lai tiktu deeskalēta vara, vardarbība, lai aizsargātu tautu, tās pārstāvis, kuriem ir intereses eh, izmantot pozitīvi un kontrolēt šo resursiem bagāto teritoriju. Mums ir ļoti konkrēti priekšlikumi. Pirmkārt, mēs vēlētos, lai būtu izmeklēšanas komisija, kas uh, starptautiskā līmenī strādātu neatkarīgi. Un uh, iemesli un atbildība par to, kas ir izdarījis masas slepkavības, ir jāizmeklē. Tad starptautisko krimināltiesa ir jāiesaista. Turklāt uh, arī par ANO Manusko misiju Mēs vēlamies, lai šeit pilnībā MONUSKO izmantot savu mandātu, proti, lai sargātu civilu iedzīvotājus. Mēs prasām, lai arī aktīvi iesaistos Āfrikas Savienība un lai vairāk tā cenštos rast risinājumu konfliktam. Mēs mūsu politiskajā grupā nosūtīsim kolēģi Elēnu Vansjāno uz Kivu. Viņa ir uh, cilvēktiesība apakškomitejas uh, priekšsēdētāja. Viņa uzklausīs uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un visas iesaistītās puses. Viņas iegūto informāciju mēs darīsim zinām parlamentu kolēģiem, bet arī Eiropas Savienības citām iestādēm, tāpat arī plenārsēdēji un arī augstajai pārstāvē. Patiešām ir pienācis laiks starptautiskajai uzma, sabiedrībai pamosties, lai Kongo iedzīvotāji Kivu reģionu netiktu atstāti likteņa varā. 20 gadus jau tur eh, valda vardarbība un karš. Paldies! A nome del gruppo dei conservatori. Un tagad uh, eh, EKR uh, eh, grupas vārdā Demesmaker kungs lūdzu. Van de Britse journalist. Paldies, priekšsēdētāji. Kongo sauc par uh, Āfrikas salauzto sirdi, un es uh, lasīju pirms dažiem gadiem intervijā, ka uh, Kongo tiek pievērsts pārāk maz uzmanības un ka politiskā elite vienkārši izlaupa valsti. Uh, Kongo Demokrātiskā republika ir kaujas lauks, cilvēki vienkārši tiek nogulināti, bērni tiek nolaupīti, sievietes tiek izvarotas un valsts prezidents nerūpējas ne par ko. Viņš vienkārši turās pie varas. Pirms trim mēnešiem mēs runājām par cilvēktiesību situāciju Kongo un um, izteicām savas bāžas un pārmetumus, bet nekāds progress nav panākts. Uh, bija process pret uh, opozīcijas vadītāju Katumbiju. Mēs redzam, ka politiskā krīze uz vietas vēl uh, turpinās. Mums ir jāizmanto visi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai izvairītos no jauna asiņaina pilsoņu kara. Mēs redzīkstam uh, aizmirst arī, ka šai krīzē ir reģionālā dimensija, dimensija, bet ir jādomā arī par resursiem, par derīgiem izraktiņiem. Uh, Un eh, šajā intervijā arī brita žurnālists minēja šo aspektu. Eh, tirzniecība ar minerāliem ir viens no konflikta iemesliem, un eh, tiem, kas ieveda minerālus, vai būtu jāpierāda, ka viņi neveicina šīs situācijas sāsināšanos. Un mums ir uh, jārunā arī par to, ka Monusko un e, Kongo armija ir jāsadarbojas un jācīnās pret bruņotajām grupām. Tagad Gērensko. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atbalstam šo rezolūciju, kas ir paredzēta, lai e, pārtrauktu traģēdijas, kas norisinās Kongo. Piecas grupas, kas to ir parakstījušas, aicina izbeigt slaktiņus, kam par upuri kļūst civiliedzīvotāji pirmkārt sievietes un bērni. Vakardien Hāgas tiesa savā spriedumā pamato to, lai mēs aicinām atbildīgās personas savākt pierādījumus, lai nodotu justīcijas priekšā atbildīgos par šo slaktiņu. Arī ANO drošības padomēji vajadzētu šo notikumu sakarā skatīt, kā Monusko varētu labāk palīdzēt atjaunot situāciju un nodrošināt pamat cilvēktiesību ievērošanu. Situācija KDR uzrunā uzņēmumus, kas nodarbojas ar rūdu iegūšanu lai varētu tikt galā ar organizēto nozīdzību, it īpaši Nordkivu provincē. Āfrikāņiem tik e, tuviem neiejaukšanās principi, no tiem mums ir jāvadās šajos procesos, lai mēs varētu šo uzdevumu atrisināt. Paldies! Goja grupas vārdā vārds e, deputātei Sendrai Rodrīgesai. Paldies, priekšsādātāji! Kārtējo reizi Eiropas parlamentā mēs runājam par situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā, un šoreiz mēs stingri nosodām slaktiņus valsts austrumos militāri risinājumi vienmēr ir nesuši dāvi un ciešanas iedzīvotājiem. Tāpat mēs esam nobežījušies par apvienoto valstu militārā kom eh, kontingenta palielināšanu Āfrikā un taiskaitā Kongo Demokrātiskajā republikā. Mēs aicinām eh, atsaukt Afrikonu. Eiropas Savienībai ir jāuzsāk neatkarīga izmeklēšana pār Eiropas multinacionālo uzņēmumu lomu, pārkāpjot cilvēku pamatiesības un e, saistījumu ar bruņotajām grupām. Apvienoto nāciju izpildu direktors 2015. gadā ziņoja, ka 2% no gadā ieņēmumiem no uh, Eh, resursu eksploatācijas tika novirzīti, lai finansētu iekšējas bruņotos grupējumus. Tāpat arī uzskatām, ka ir jāgarantē neiejaukšanās un suverenitāte Kongo Demokrātiskajā republikā, un komisāra kungs ir respektēt šo suvere, politisko suverenitāti nozīmē, lai tauta varētu izmantot savus dabas resursus. Šim nolūkam ir jānosaka kontroli pār multinacionālu uzņēmumu darbību, pārskatot visus meža un rūdu ieguves kontraktus. Tāpat ir jāpiedāvā ja eh, parāda anulēšana, kas ir ļoti nozīmīgi, lai varētu rēģēt uz vissteidzamākajiem um, iedzīvotāju vajadzībām. Paldies! Tā, paldies tālāk zaļo grupas vārdā Žordī Sebastijā. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs kārtējo reizi šajā sēžu zālē nosodām šausminošo situāciju Kongo un šajā gadījumā slaktiņus valsts austrumos. Komisijas pārstāvs sapratīs, ka vēl pirms nes, neilga laika mēs apstiprinājām citu rezolūciju un šķiet, ka tās nekādā veidā nav ietekmējis situāciju Kongo. Šī kopīgā rezolūcija parāda mūsu konsensu, un mēs vēlamies tajā iekļaut eh, nepiekābīgākus punktus, it īpaši eh, tas attiecas uz jautājumu par monusko misiju, kuru neatkarīgas personas atsū, apsūdzēja par pasivitāti ka tā nepilda savu uzdevumu aizstāvēt civiliedzīvotājs pret slaktiņiem. Mēs ceram, ka izmeklēšana, kas minēta rezolūcijā, tiks uh, pabeigta un tiks atrasti atbildīgie. Mēs vēlamies uh, norādīt, cik, kas ir visbūtiskākie pārkāpumi Kongo, ka sievietes ir pirmais upuris Kongo, ka tiek rekrutēti bērni karavīri, kuriem nebūs nekādas citas iespējas dzīvē. Un ko, vēl jānorāda uz konfliktiem saistībā ar nelikumīgo rūdu ieguvi. Arī Eiropas uzņēmumi ir ar savu lomu eh, šajā, šajos notikumos un ir nepieciešams pieņemt aktīvus pasākumus un sankcijas, lai noskaidrotu, kādi multinacionāli Eiropas uzņēmumi ir iesaistīti šajos notikumos un daļai vainojami pie šausminošās situācijas. Vienā no rezolūcijas punktiem ir paredzēta iespēja sankcionēt atbildīgos par staktiņiem. Mēs vēlamies ar šo rezolūciju parādīt, ka Eiropas Savienība neuzgriež muguru Kongo. Paldies! Tālāk FDD grupas vārdā deputāts Korāls. Sī, grazie, prezidente. Bene, dal 1960. Paldies, priekšsēdētāji. 1960. gadā Kongo atguva neatkarību no Beļģijas un kopš tā laika vārtarbības spirāle tikai sāsinās. Um, prezidents Kabila nemaz nedomā par problēmu risināšanu, kas ir viņa valstī, vienkārši cenšas nodrošināt savu varu, un to minēja arī iepriekšējie runātāji. Kongo austrumprovencēs, Ziemeļkivu un Kadangā situācija ir dramatiska. Tā pašā laikā tās ir arī dabas resursiem ļoti bagātas provinces, un tā Mums vienkārši ir eh, jārīkojas ļoti strikti un jāvēršas pret tiem starptautiskiem uzņēmumiem, kas ir no Eiropas un darbojas šajos reģionos, iegūstot dabas resursus. Mums ir vajadzīgas neatkarīgas izmeklēšanas un arī apvienotās nācijas vajadzētu aicināt eh, ar Monusko misijas starpniecību sastādīt neatkarīgu ziņojumu. Situācija, protams, ir ļoti sarežģīta. Uh, kas attiec uz ANO misiju, ir nedaudz dīvaini, ka tur nav nekādu ziņojumu par uh, minerālu tirdzniecību un uh, ieguvi. Un šī jau ir trešā rezolūcija, kuru mēs diezgan īsā laikā pieņemsim par Kongo Demokrātisko republiku. Es domāju, ka ir pienācis laiks beidzot panākt kaut kādus taustāms rezultātus, jo pretējā gadījumā mēs tikai runājam visu laiku vienu to pašu, bet nekas nemainās. Uh, Tagad e NF eh, frakcijas vārdā Šafhāzarkungs lūdzu. Vispirms es vēlētos pateikties kolēģiem par viņu uzstājību, analizējot situāciju Kongo, it īpaši Pitela kungam. Tā ir valsts, ko es ļoti mīlu, es esmu ticies ar vicepriekšsēdētāju pārējais laikā, Zaidinu Gomā, un Es sekoju šim pārejas periodam savā laikā. Kongo repu, eh, Demokrātiskās republikas problēma ir tās bagātība. Eh, Lorāts Dezirē Kabilā, tāpēc, ka Uganda un Ruanda pēc citas ārvalsts norādes eh, bija saņēmušas norādi iekarot valsti, un tad, kad Lorāns Dezirē Kabilā iekaroja valsti vairākas sabiedrības parakstīja līgumus. Tās bija Amerikas uh, kompānijas. Un tad, kad Lorants Dezerē Kabila atgriezās kā patriots savā laikā, eh, tad Briselē tika um, nolemts par viņā likvidēšanu. Un tika saņemta norāda no Vašingtonas, viņš tika eh, iz, likvidēts divas nedēļas vēlāk. viņa e, pēcnācis, pēc e, viņš bija paredzēts manipulēšanai. Tā viss ir manipulēšana. Kongo Demokrātiskajai republikai ir nepieciešama suverenitāte, armija, kas var cīnīties, monusko, kas nodrošina mieru un ir jāaptur uh, plēsoņas, kas ir saistīti ar kapitālu un ar multinacionāliem uzņēmumiem. Paldies, nākošais runātājs Devos Tīrs. Paldies, priekšsādātāji, kā jau tas tika teikts, konflikts un nestabilitāte Kongo lielā mērā ir e, saistīta ar e, šiem te e, dabas resursiem, kas tiek iegūti tam vajadzētu nākt par labu Kongo iedzīvotājiem. Viņi varētu būt ļoti bagāti, bet tā nav. Viņu uh, vidū 63% dzīvo zem uh, nabadzības sliekšņa, 40% dzīvo badā, un tāpēc es uh, gribu atbalstīt šo te iniciatīvu, kuru uzņēmās Eiropas Savienība, uh, proti labāk uh, kontrolēt eh, dabas resursu ieguvi un eh, pārtraukt nelegālu šo minerālu tirzniecību un izvešanu un tādējādi veicināt stabilitātu un attīstību valstī. Ir arī problēmas ar korupciju, ir slikta pārvaldība valstī, un tāpēc nav grūti manipulēt un. Uh, Un tāpēc man ir prieks, ka nacionālās programmas uh, 11. Um, programmā ir vērstas tieši uz tiesiskumu uzlabošanu un tiesu sistēmas un policijas uh, sistēmas sakārtošanu. Un uh, šāda pati stratēģija, kā citās uh, valstīs, ir jāizmanto, proti šeit ir saikne starp korupciju un sistēmas destabilizāciju. Un arī citās valstīs ir līdzīgas problēmas. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. E, mēs atkal runājam par rezolūciju par Kongo Demokrātisko republiku, kā jau tas izskanēja, tā nav pirmā domā, ka nav arī pēdējā. Šodien mēs runājam par bēnijas laktiņiem, kā to sacīja Pitēla kungs, e, tūk vairāk nekā tūkstoši cilvēku ir nogalināti gada laikā. Ir notikuši cilvēku nolaupīšanas, draudi, eh, masveidā pārvietot iedzīvotāji. Tās ir traģēdijas, kas šodien notiek Kīvo. Šis reģions to iekāro, jo tur ir eh, zelts, tur ir rūdas, un eh, ļoti labi, ka parlaments ir ieņēmis nostāju attiecībā uz uh, izrakteņu izsakojamību. Un padomi nevienmēr tomēr ir uzklausījuši to, ko mēs pieprasām. Tomēr šodien visi piekrīt tam, ka multinacionālajiem uzņēmumiem ir jābūt vērīgākiem pret to, kas notiek šajā valstī, bet šodien nestabilitāte ir arī Kongolina iestāžu dēļ. Tas ir nepieļaujami, valstī notiek noziegumi, un mēs pieprasām, lai šie noziegumi nepaliktu nesodīti, lai notiktu izmeklēšanas nacionālas, starptautiskas, nevarētu atrast atbildīgos un paredzēt sankcijas. Eh, pirms vēlēšana kontekstā tas būs sarežģīti, un tomēr jānorāda, ka KDR notiek aizvien vairāk cilvēktiesību pārkāpjošu notiekumu. Mums sadarbībā ar apvienotām nācijām, ar Afrikas Savienību ir jāstrādā, lai šīs vēlēšanas notiktu mierā, caurskatām, respektējot konstitūciju, un nevis vienkārši tāpēc, ka mēs vēlamies respektēt konstitūciju, bet tāpēc, ka tā būs vienīgā garantija panākt stabilitāti un novērst krīzes humanitāras un to, kā iedzīvotāji cieš no šādas situācijas Kongo Demokrātiskajā republikā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Fotīgā. Paldies, priekšsēdētāji! Kongo iedzīvotājiem atkal ir jāpacieš šausminoši uzbrukumi, kurus veids bruņotas grupas uh, valsts austrumu daļā. Un tas viss ir iespējams, tāpēc, ka ir bijis politiskās nedrošības periods, uh, jo bija jānodod vara. Kongo Demokrātiskās republikas konstitūcija pēc iespējas drīzāk ir jāatjauno spēkā, uh, un ir jānodrošina brīvas vēlēšanas šajā valstī. Runājot par uh, starptautisko iesaistīšanos, ANO Mārta rezolūcija ir nepieciešama. Tā ir jāievieš un ir arī uh, jāpaplašina MONUSCO mandāts. Uh, jāpastiprina šis mandāts un ir arī jānovērš nesodāmība un tāpēc jāiesaista starptautiskā krimināla tiesa. Paldies! Köszönöm szépen, képviselő asszony, Fotmans. Eh, Paldies, eh, kolēģe. Un tagad eh, Votmans kundze, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisāra kungs. Mēs jau gadiem runājam par pilsoņu karu Kongo un uh, tā pašā laikā esam aizmirsuši, cik skaisti tur var būt, kad ir miers. Tagad veseli ciemi tiek izpostīti, nogalināti visi cilvēki, bērni tiek mesti pāri nometņu žogiem, mātes tiek nogalinātas un gadiem tiek izmantot šīs kara taktikas. Katru minūti Kongo tiek izvarot kāda sievieta Tas ir seksuāls genocīds. Godātie kolēģi, tas viss uh, notiek, kamēr tomēr starptautiskā sabiedrība tur jau 16 gadus ir pārstāvēta. Vai tiešām Kongo iedzīvotāji mums vēl var uzticēties? Netiek nodrošināt miers, uh, turpinās šī šausmināšā situācija. Mums jādomā arī par to, kādas būs tās sekas. Mēs visi zinām, ka Kongo cieš eh, no tā, ka tā ir ar dabas resursiem bagāta valsts, ka Bila vēlas eh, trešo termiņu saglabāt varu, bet tikai brīvas un eh, taisnīgas vēlēšanas var vismaz daļēji problēmu atrisināt. Mums ir arī turpmākie jāatbalsta miera process un jāvirz tas uz priekšu, un tāpēc MONUSCO mandāts ir jāizvērtē, mums ir jācīnās pret nesodāmību un jāsauc pie atbildības eh, tie, kas ir vainīgi. Mums ir jādod iespēja demokrātijai, un es vēlos, lai Kongo atkal būtu nākotne. Paldies tagad par Žēkundzi vienu minūtu lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Jau gadiem ilgi, kad ir dzīvo traģiska situācija, e, nabadzība, destabilizācija, slaktiņi, etniskā jautājuma, e, instrumentalizācija, resursu piesavināšanās no kaimiņu valstu puses. Sekas ir tādas, ka katrs 400 tūkstoši Kongo iedzīvotāji dzīvo trindā, e, miljoni pārvietoto personu to var nodēvēt par genocīdu, ko ANO ir atzinusi kopš 2010. gada. Vardarbības pieaugums pēdējo mēnešu gaitā parāda, ka nekas nav sakārtots. Jautājums ir, kad rieģēs starptautiskā sabiedrība, rieģēs un atzīs, kas notiek Kongo. Abu pušu atbildība ir smaga. Ir jā. Ja veids neatkarīgas eh, izmeklēšanas taiskaitā par Monusko. Jā, ir jākontrolē eh, konfliktu minerāļu iegūšana. Runātāji tiek pārtraukti. Paldies, un nākamā runātāja ir Vasī kundze. Vienu minūtu, lūdzu. Komisārkungs, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, Kongo. Uh, Uh, slaktiņi paliek aizvien baismīgāk. Kopš 2014. Uh, gadā mēs piešķīrām Sakaro balvu doktoram Klengem, kurš uh, uh, devā, sniedz atbalstu seksuālā vardarbībā um, cietušām sievietēm, bet šobrīd, šobrīd vairs nav runa tikai par seksuālu vardarbību pret sievietēm, pret bērniem, pret, pret zīdo, zīdaiņiem. Atsevišķas personas ir notiesāts, bet tas nav pietiekami. Bet eh, vara uz vietas ir līdzinātāja. Kongo valda beztiesiskums un tās ir sekas uh, izrakteņu biznesam. Mums ir jādara vairāk, lai apkarotu šos noziegumus, jo visi mēs esam atbildīgi pār šiem asiņainajiem izrakteņiem, kuris um, pēc tam nonāk mūsu mobilajos telefonos un mm, citās iekārtās. Paldies! Runātāji tiek pārtraukti. Tagad uh, Cēlera kungs divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms uh, laba ziņa centrālajai Afrikai um, Žans Pērs Bjemba, bijušais Kongo prezidents, ir pirms dažām dienām starptautiskajā krimināltiesā notiesāts par kara noziegumiem. Viņam ir piespriest 18 gadu cietumā, tas ir bijis 6 gadus ilgs process, un tas, protams, maz palīdz cilvēkiem, kuri tika nogalināti, izkropļoti un izvaroti. Uh, Bet tomēr, un tik, tā bija vienīgā pozitīvā ziņa par situāciju Kongo politiskā spriedzē. Valsts austrumos pieaug un ka Bīla mēģina ar visiem veidiem pagarināt savu uh, termiņu uh, un visādus trikus izmanto. Īstenībā viņam gada beigās būtu jāatkāps no amata. Ir uzbrukuma opozīcijas politiķiem, tiek aizliegts demonstrācijas un ir arī bojāgājušie. Uh, vēl ir arī uh, drudža uh, epidēmija, um, kas ir izplatījusies valstī. Un uh, ir atkal cīņas, uh, kas starp armiju un bruņotajām grupām notiek, un tās kļūst aizvien intensīvākas. Uh, un kas tad ir šīs iemesls? Uh, ir cīņa pret, par šiem te izrakteņiem, kas tiek iegūti šajā reģionā. Daži cilvēki uh, daļa cilvēku, kas tur dzīvo, tiek eh, vai nu piespiesti strādāt, vai tiek padzīti no šīm teritorijām, un parlaments ar jauno regulu par šo minerālu ievešanu no konflikt zonām varēja eh, raidīt skaidru signālu, bet, diemžēl, mums eh, neizdevās uh, panākt vienošanos. Teksts, kas ir panākts, ir ļoti neskaidrs un ļoti atpaliek no Franka Doda likuma Amerikā. Un nav tāda skaidra aizlieguma. Mēs varam aiztaupīt visus savus, visus savus runas, ja paši neesam gatavi šeit izdarīt secinājumus, attiecīgi rīkoties. Paldies, Kienges kundze, nākamā runātāja. Divas minūtes, lūdzu oggi eh, sono beni. Perché proprio questa mattina. Paldies, priekšsādātājs. Šodien mēs eh, runājam par eh, to, kāpēc man ir to, tātad kāpēc es izlēmu izdarīt to, ko, ko darīja arī citi, e, pamest valsti jau, kur tad doties uz Eiropu, uz Dienvidu Āfriku, kas notiks, ja man aizsūtīs atpakaļ, ja man nepiešķirs bēgļu statusu, kur tad man iet uz Benī. Monusko uh, galvenā mītne ir netālu uh, un aizsargā mūs, un uh, tas ir labi, ka es biju viena pati, vismaz mana ģimene ir drošībā. Un viņi neredzēja visu šo šausminošo ainu, eh, šos briesmoņus, kas mani eh, izvaroja, pēc tam ievainoja mani un eh, dedzināja. Es joprojām biju um, pie sāmaņas, tad es domāju par uh, saviem bērniem, bet tas viss beidzās, bet es esmu uh, um, priecīga, jo es neredzēju nevienu, kas man vēroto. Es esmu priecīga, jo uh, tur nebija klāt daudz bērnu, tur bija galvenokārt pieaugušie, un šajā ellē uh, viņi ilgi neizturēja, bet es esmu arī priecīga, ka neviens uh, neredzēs, cik uh, sagrauts bija mans ķermenis pēc stundu ilgas spīdzināšanas. Uh, Un e, ir labi, ka starptautiskā sabiedrība nemaz neinteresēs par to, kas notiek Kongo austrumos un citiem un plašsaziņas līdzekļiem ir citas lietas, par ko um, satraukties. Um, Benī 1200 cilvēku ir nogalināti, un tas ir genocīds e, šo um, um, noziegumu pastrādātāji ir jāsauc pie atbildības. Uh, Paldies! Un paldies eh, arī jums par to, ka jūs runājāt par uh, savu pieredzi. Tagad Černēcka kungs vienu minūtu lūdzu. Košanam, eh, paņi Prinčons. Paldies, priekšstādātāji, dārgie kolēģi. Šī visai emocionālā uzstāšanās no mūsu kolēģis, kura pārstāv Itāliju mani savirņoja. Ko teikt šobrīd? Mums ir jādara viss, lai ANO rezolūcija stātos spēkā. Organizācija, kas apvieno visas pasaules valsts, pieņem rezolūciju un nevar pieļaut to, ka tas paliek tikai uz papīra. ANO ir iespējas rīkoties, bet nekas nenotiek. Nekas netiek darīts ir jābūt tiesai, kura spēj šo šīs darbības iztiesāt. Tāpat jānorāda, ka ir vairākas valstis, kas bija koloniālas lielvaras teritorijās, kur šobrīd notiek eh, bruņotas cīņas. Paldies! Nākošais runātājs um, Dievs demērā. E, priekšsēdētāji Kongo Demokrātiskā republikā ir vērojama humanā krīze, it īpaši slaktiņi notiek. Um, ziemeļa austrumu, austrumu reģionā, izraisot miljoniem pārvietoto personu. Ir notiek, eh, notikušas piespiedu pārvietošanas, seksuāla vardarbība, agresijas, eh, bērnu rekrutēšanā Šīs darbības ir notikušas Benī, Lubero un Butembo apgabalos. Es vēlos paust savu solidaritāti un atbalstu upuriem un to ģimenēm. Es vēlos pasvītrot to, cik nozīmīgi ir atjaunot kopīgās operācijas starp Kongo bruņotajiem spēkiem un Monusko, jo tas ir vienīgais veids, manuprāt, kā var stāties pretī Eh, bruņoto grupējumu, eh, tādu kā Ruandas grupējumu vai citu bruņoto grupējumu darbībām. Turklāt Kongo lēmējiestādēm ir viss ātrākajā veidā jāizbeidz Volfrāma eh, vārā un alvas nelikumīga iegūšana, lai pārtrauktu bruņotu e, grupēju finansēšanu. Tāpat vēlos sagaidot tuvā nākošās vēlēšanas šajā valstī. Valsts cerība, ka varēs tikt atjaunots tiesiskums un demokrātija, ir jāveic e, reformas justīcijā, militārajā, civilajā lomā lai varētu efektīvi aizstāvēt pilsoņus. Tāpat arī Hāgas tiesas no, nolēmumam par Bembu ir jābūt kā paraugām. Paldies, tagad vārds pancērija kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Kongo austrumos ir uh, diezgan viennozīmīga. Mēģinājumi atrisināt krīzi nav bijuši pietiekami. Ir tikuši noraudāts arī pāris krokodīla asaras. Tie, kas bija pret regulu, kas uh, aizliedza tirgoties ar uh, vērtīgiem metāliem, uh, Tur bija padomē pretestība. Padomē un komisijā šeit patiešām bija liekulīga rīcība. Vismaz vajadzētu būt godīgiem, ja šeit runājam. Bet lieta ir skaidra, ka konkrētas lietas ir jādefinē, lai Eiropas Savienība nestāvēt rokas nolēdusi. Prezidentam Kabelam ir jāatstāja savs amats, ir nepieciešama politiska pārēja. Ir arī jāsaka, ka Kongo armija nav pareiz rēģējusi. Nav aizsargājusi civiliedzīvotājus. Un arī Monusko misija ir tā plaši plānot, bet tomēr nav spējīga kaut ko panākt. Un arī ir vēl valstis Uganda un Ruanda, kas arī ir misijas daļa, bet uh, viņi tiek turēt aizdomās, ka viņi atbalsta nemierniekus. Ir nepieciešama starptautiska komisija, kas veiktu izmeklēšanu ANO paspārnē, lai sasniegtu mērķus. Ir nepieciešams radīt spēcīgu signālu mums eh, Eiropas Savienībā arī ir jāvar pieņemt skaidrs lēmums. Tagad vārds Kukāna kungams pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Kongo Demokrātiskā republika ir tāda drošība un valdības sistēma, kas ir tikai virspusēja. Šī valsts eh, un tas, kas ir noticis, ir patiešām šokējoši. Ir bijušas slepkavības, pazuduši cilvēki. Uh, izvarošanas un uh, izšķirošās inputs. Diemžēl mēs arī esam bijuši lēni savā starptautiskajā reakcijā uz šādu veidu vardarbību. Gribu paust uh, līdzjūtību ģimenēm un upuriem. Šajā situācijā ir jāpabeidz tūlīt pat uh, vardarbība. Uh, un uh, visām pusēm ir jāsniedz savus iekotnības. Starptautiskā sabiedrība, ieskaitot arī Eiropas Savienība, vajadzētu būt vairāk pārstāvētāji un vairāk vajadzētu paust viedokli un izstrādāt instrumentus, sniegt atbalstu arī izdēm pusēm un bruņotiem spēkiem, lai aizsargātu civiliedzīvotājus. Piemērota uh, nepieciešamā izmeklēšana jānodrošina un uh, vardarbības veicēji ir jāsauc pie juridiskās atbildības, atbildība par šādiem noziegumiem, nesodāmības atmosfēras saindē, sagāndē šo valsti. Un uh, ir jāgaidā arī nākotnē vardarbības rīcības. 20 gadi vardarbība un konflikts, tas ir tiešām jānovērš. Paldies! Paldies! Tagad vārds Franzulikas kungam. Uz vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Cienījamie kolēģi, esmu ļoti nobažījies par šo šausminošo eh, drošības situāciju Kongo republikas austrumu daļā. Tiek ziņots par milzīgām māsu slepkavībām, par eh, bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, par eh, milzīgu vardarbību. Kongo Demokrātiskā republikas valdība un ANO mieru uzturēšanas misija MONUSCO jānodrošina uh, tas, kā Monusko spēki un Kongo bruņoties spēki aizsargā mierīgos iedzīvotājs, ir vajadzīga ar uh, izmeklēšanu, ko veiktu starptautiskā sabiedrība. Māsu slepkavībām tur ir uh, jāizmeklē, kas aiz tā visas lēpjas, un jāizmanto visdemokrātiskie spēki, jāneutralizē uh, bruņotie grupējumi. Un Benī, Butero un Lutembo reģiona situācijas risināšana ir mūsu prioritāte. Tie, kas izdara vardarbīgas noziegumus, seksuālās noziegumus, viņas eh, to visu ir jāizmeklē, jāsoda, pamatoties uz eh, starptautiskajām krimināltiesībām. Lies paldies, tagad vārds eh, Asis kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšredātājs kundze. Kongo Demokrātiskās republikā notiek uh, tāda vardarbība, kas maksā dzīvību miljoniem cilvēku. Šis scenārijs tiešām ir eh, šausminošs. Pirms dažām dienām ANO eksperti teica, ka līdzīga situācija šai ir, eh, varētu būt arī Burundī. Ja prezidenta vēlēšanas tiks atliktas, militārās grupas varētu paņemt varu un eh, paņemt sistēmu. Māsas slepkavības, ko ir veikuši paramilitārie grupējumi valsts austrumos, uh, Eiropas Savienībā ir jādara viss, kas ir spēkās, lai, spēkos, lai nodrošinātu stabilitāti šajā reģionā. Kas notika Ruandā 1994. gadā, vajadzēja būt kā mācībai visai pasaulē. Notika divi kari, un to visu mēs vēl atceramies. Eiropas Savienībā ir jāsniedz palīdzību Kongo, lai cīnītos pret problēmām, ko izraisa nabadzība un vispārējais problēmas reģionā. Šīs māsas slepkavības izraisa mūsu atbildību, sniegt atbildību un nodrošināt eh, arī funkcionējošu pārvaldības sistēmu, ko atbalstītu arī Āfrikas Savienība. Jā, paldies tagad vārds Obermajer kungams vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem. 6 miljoni nogalināti iepriekšējos gados miljoniem bēgļu. Tas parāda, ka reģionālā terora apkarošana, arī islāmdistiskā te terora apkarošana, Boko Haram apkarošana, Šabab eh, apkarošana šajā reģionā nav izdevušās. Islāma terora asa sniedzas no Somālijas līdz Rietumāfrikai. Mūsu šodienas nožēlas paušana dod samērā maz, un līdz ar to tie ir liekulīgi. Eiropa vajadzētu vienkārši pārtraukt tukšu pļāpāt, un vajadzētu kļūst, kļūt pieaugušiem. Ir jāpieņem zināšanai, ka, ja tas tā turpināsies, tad beigās tiks iztērēti visi mūsu uh, zemes uh, resursi. Uh, un tas viss nonāks nepareizajās rokās vērtīgie materiāli, un eh, tad mēs pamodīsimies, arī Eiropas rūpniecība pamodīsies, un tad mēs sāksim kliegt, un mums beidzot būs jāsāk rīkoties. Daudz runāt, bet nebūt gataviem spērt skaidrus soļus, tad neko nedod, bet es jau parādzu, ka rūpniecība mums pateiks, kad mums jāsāk darboties arī mūsu mobilo telefonu ražošanas interesēs. Dāmas un kungi, paldies! Jā protams, ir arī svarīgi, ka mēs paužam arī savu viedokli. Tagad uh, mēs turpināsim darbu ar brīvā mikrofona procedūru. Saraksts ir ļoti īss. Kaputo kungs ir, būs pirmais runātājs. Tagad jums vārds. Paldies priekšēdētājiem. Trešo reizi mēs plenārsēdē runājam par situāciju Kongo. Situācija dramatiska. Uh, Pirms kādu laiku tika atklāti masu kapi, kurā bija apklopā daudz līķi. Daudzi tūkstoši bija nogalināti ar uh, mačetēm. Uh, katru minūti tiek izvarota sieviete. Vairāk nekā 1500 uh, cilvēku ir nolaupīti, ir apbruņotas nemienīgi grupas, kas īsteno genocīdu. Tik prasīta starptautiskā izmeklēšana par to, kas ir noticis Ziemeļkivu. Tas ir Ruandas eh, kaimiņu reģions. Ir nepieciešams, lai starptautiskā sabiedrība iejauktos un Eiropas Savienība beigtu šo asinspirti. Ir jādarbojas arī organizācijām uz vietas, un ANO vajadzētu nodibināt starptautisku izmeklēšanas komisiju. Paldies! Tagad vārds Mariešu kungam. Lies paldies priekšsēdētājiem! Kongo Demokrātiskā republika ir lielākā valsts Centrāla Āfrikā, viena no bagātākajām resursu ziņā. Un tas arī ir iemesls, kādēļ šajā valstī ir izraisījusies tāda vardarbība. Pēc kāda laika mēs pieņēmām jau rezolūciju, kas attiecas uz uh, resursu eksploatācijas uh, jautājumu. ir jāsargā arī šīs valsts mantojums eh, ANO tiesību izpratnē. Kīva reģionā jau ir veiktas pirmās izmeklēšanas 2004. gadā. Ir jau zināms, eh, zinām gadījumi par nogalinātajiem maijā, bērni, arī vecāki cilvēki ir tikuši nogalināti. Eiropas Savienība uh, nav pietiekami kritizējuši šīs necilvēcīgās rīcības. Turklāt mums ir jānorāda arī uz to, ka daudzi Eiropas eh, multinacionālajie uzņēmumi līdzdarbojas, ir jāpārbauda, cik lielā mērā multinacionālajie uzņēmumi arī ir iesaistīti uh, bruņoto spēku apbruņošanā. Paldies! Pēdējais runātājs eh, šajā brīvē mikrofonā ir Jakovčiča kungs. Demokrātiskā republika. Paldies, priekšsēdētājs. Diemžēl Kongo demokrātiskā republika ir spilgts paraugs tam, kā bagātība var kļūt par lāstu. Tādas valsts bagātība, kura nenonāk līdz eh, saviem pilsoņiem, bet paliek tikai politiskās elites rīcībā starp savu viņu personu, kas pārvalda valsts bagātību. Tāpēc es vēlētos skaidri piedāvāt šajā situācijā darīt vismaz divas lietas. Šī tik tiešām ir jau vismaz trešā rezolūcija, par kuru mēs runājam. Mēs esam panākuši kaut kādus rezultātus. Tomēr, pirmkārt, Hāgas tiesai ir jāpieņem tāds lēmums, kā nesen, kas ir lielisks eh, piemērs. Uh, kā risināt šādu situāciju, un šeit es domāju, ņemot vērā bijušās Dienvidslāvijas pieredzi, kuras kara noziedznieki tika tiesāti. Tālāk ir jārīkojas otrkārt pret tiem, kuri nerespektē tekstus, kurus mēs esam pieņēmuši konfliktu mirāļu sakarā. Paldies, tavas beiguši runājas sarakstu tagad vārds Navrāčiča kungam. Madam Speaker, I think it's. Jā. Tā bija ļoti vērtīga viedokļa apmaiņa, un paldies jums, deputāti, par skaidriem vārdiem. Daži no Eiropas parlamenta deputātiem šeit pauda nožēlu par to, ka komisijas pasākumi un uh, Eiropas parlamenta rezolūcijas nav snieguši pietiekamus uh, rezultātus. Ārlietu padome un uh, padomes secinājumi par uh, Kongo Demokrātisko republiku ļoti lielā mērā Eiropas parlamenta martā pieņemto rezolūciju. Tur ir runa par atbildību par tieslietu un drošības jomā mājā pieņemtā padomes, padomes secinājumi norāda, ka mums ir jāpārskata pieņemtu instrumentu un pasākumu efektivitāte. Paldies! Paldies! Navrāšieča kungam! vēlos uh, informēt kolēģis par to, ka ir septiņi rezolūcijas priekšlikumi iesniegti. Debats par šo